Apspriedīsim Kašmana kunga ziņojumu par sasniegto tūkstošgads attīstības mērķu īstenošanā vidusposma pārskats, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmē 2010. gada septembrī. Pirmais uzstāsies um, Kašmana kungs uz četrām minūtēm. Lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze pašā sākumā es vēlējos teikt, eh, mums šis dokuments ir jānosauc tūkstošgads attīstības mērķi. Nē, varbūt tas nebūtu piemērotais nosaukums, mums jārunā par tūkstošgads attīstības izaicinājumiem. Mums varbūt eh, šie mērķi ir jāpārskata. 2000. gadā, kad eh, mūsu tautsēmniecības piedzīvoja izaugsmi, mums bija daudz solījumu un daudz apņemšanos, bet, diemžēl, šīs apņemšanās vēl joprojām nav izpildītas lietas. Tagad uh, ir palikuši vairs tikai 5 gadi līdz 2015. gadam, un līdz 2015. gadam mums vajadzēja pārvarēt ļoti lielu daļu izaicinājumu. Cilvēki joprojām cieš no nabadzības un no bada. Daudziem nav piekļuvis pamat izglītībai. Eh, ir ļoti augsti bērnu mirstības rādītāji. Mātes cieš no veselības problēmām, aids un citas problēmas. Arī tuberkuloze šajās valstīs plosās. Mums ir jārunā par labākām partnerattiecībām. Astoņi no eh, izaicinājumiem tūkstošgads attīstības mērķi ietvaros joprojām paliek izaicinājumi. Uh, Šīs nedēļas laikā Eiropas Savienība tiksies, lai cerams izveidotu kopīgu pozīciju, par ko varēsim runāt ANO konferencē Ņujorkā šī gada septembrī. Bet visi priekšsvēršneši mums tomēr sagaida Uh, sagādā bažas. Mēs runājam par 7% no IKP, kas tiks piešķirt, lai cīnītos pret šiem izaicinājumiem. Dažās no vismazāk attīstītajām valstīm šos mērķus sasniegt ir kļūst aizvien grūtāk, un mums tos īpaši, īstenībā vajadzēja sasniegt jau uh, tam uh, vidusposmā, protams, ir zināms progress, ir uh, be, veiktas investīcijas, un veiktās investīcijas īstenībā ir atmaksājušās. Ir uzlabojusies sieviešu veselība, bērnu mirstības rādītāji ir samazinājušies, un to bērnu skaits, kas mirst, patiešām pazeminās bet joprojām ir daudz problēmu. Mums ir nepieciešams nevien augstāks finansējums, lai varētu veikt savus apņemšanās. Nē, mums ir nepieciešams vēl papildus finansējums, lai varētu cīnīties par tām problēmām, ko izlaisa klimata pārmaiņas tās pozīcijas, ko mēs pieņemam attīstības valstīs un vismazāk attīstītajās valstīs, ir jāpārskata. Savā ziņojumā mums ir jā, es runāju nevien par to, ko mēs esam jau paveikuši, bet par to, kas vēl ir darāms. Un mums noteikti tas ir jāanalizē. Ir milz problēmas Eiropas Savienības institūcijās, ir politikas vadlīnijas, ar kuru palīdzību mēs vēlamies veikt tādas pozitīvas pārmaiņas, ieviest jaunas vēsmas, padomājiet par kopēju lauksaimniecības politiku, kopējo zivsaimniecības politiku bez saskaņotām politiskajām vadlīnijām, investīcijas, kas veikta projekts šajās valstīs nekad neatmaksāsies, un tās ir nozīmīgas investīcijas, un tās ir mūsu ilgtermiņa intereses, lai beidzot tam pārvērsos realitātē, lai šīs problēmas būtu izskaustas, un lai tās uzlabotu katru individu dzīvi visā pasaulē. Mums ir jārunā par Eiropas līdera lomas spēlēšanu, nevis tikai par tādu minimumu standartu sasniegšanu. 7% no uh, ienākumiem. Mums ir jāpadomā, ka ar to nebūs gana, ir jābūt papildus finansējumam, un mēs nevēlamies um, kaut kādā veidā pārform, pārformulēt ārvalstu attīstības palīdzības instrumentu. Šovakar es sagaidu patiešām interesants, intriģējušas debats. Vēlējos pateikties NVO visā Eiropā, kas atbalstīja manu ziņojumu rītdienas balsojumā paturiet prātā to, ka varbūt ir jāatsakās no politiskām domstarpībām. Šis varētu, protams, būt izcils ziņojums, bet tāds tas nav. Nu, šeit nekad nav tapuši izcils ziņojumi, jo vienmēr ir kādi par un pret, bet aizmirsīsim politiskās domstarpības viedokļu atšķirības, izmantosim šo izdevību, lai varētu kaldināt vienot pozīciju, ko pārstāvēsim ANO septembrī, lai sasniegtu visus tūkstošgads attīstības mērķus 2005. 2015. gadā. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji. Un tagad komisijas vārdā uzstāsies piebalkungs. Lūdzu, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Protams, Tūkstošgadus attīstības mērķi ir mūsu kopīgais solījums, mūsu kopīgā apņemšanās. Tas ir kopīgs ietvers, lai varētu koordinēt starptautiskās attīstības aktivitātes. Mēs esam runājuši par attīstības centieniem un par to, ka mēs miljoniem cilvēku visā pasaulē varam piedāvāt jaunas iespējas. Neskatoties uz to, ka ir daudz sasniegts, eh, pagaidām eh, sasniegtais progress ir nevienlīdzīgs. Ir eh, atšķirīgi mērķi dažādos reģionos un arī attīstības līmenis ir atšķirīgs. 2011. gads ir tāds uh, liels ceļa staviņš šajā garajā ceļā. Mums ir jāsaprot, ko mēs esam sasnieguši, kādas kļūmes esam pieļāvuši un kādi projekti vainagojās ar panākumiem kopš uh, pieņēmām tūkstošgads deklarāciju. Mums noteikti ir jāpadomā, kā vislabākā veidā mēs varētu rīkoties nākotnē, kā varētu pātrināt progresu tādās jomās, kur joprojām vēl ir daudz veicamā. Mums ir jāsaprot, ka pirms tūkstošgadas attīstības mērķu sasniegšanas ir jāpalarūpējas par ilgtspēju progresu. Ir jāspēcina valstu institūcijas, politika, demokrātija, jo arī tas ir nepieciešams, lai uzlabotu vispārējos dzīves standārtu. Un, protams, ir jāpadomā par to, kā kā mazināt dažādus triecienus un e, paaugstināt ekonomisko izaugsmi. Kašmena kunga izcilējā ziņojumā ir runāts par visiem šiem jautājumiem, un tas piedāvā tādas spēcīgas vadlīnijas, pēc kurām Eiropas Savienība varētu orientēties, uzstājoties ANO samitā šī gada septembrī. Un vēl esmu gandarīts, ka šajā ziņojumā ir eh, ļoti spēcīga konverģence, eh, kas sasaucas ar eh, komisijas paziņojumu par to, ka ir jāsniedz atbalsts tūkstošgadus attīstības mērķiem. Mums, protams, ir jāievēro 0,7% uh, līmenis IKN līdz 2008. gadam. Mums ir jāpadomā par, uh, šī, par šīs koncepcijas uh, efektīvu īstenošanu. Mums vajadzētu parūpēties, lai attīstības um, instrumenti būtu pietiekami spēcīgi un ietekmētu mūsu pieņemtos politiskos lēmumus. Mums vajadzētu parūpēties par uh, daudzām valstīm, it sevišķi par vārīgākajām valstīm, kas atrodas uh, pasaules uh, dienvidu reģionos. Tajā pašā laikā ir jāsaglabā integrēta uh, un uh, saskaņota pieeja tūkstošgads attīstības mērķiem. Es varu piekrist, ka pārvaldība ir no svara, lai mēs šos mērķus varētu sasniegt veiksmīgi un lai tie, kļūtu par ilgspējīgu realitāti. Mums eh, ir jābūt efektīvai pārvaldībai, un tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai varētu pieņemt labas politiskās un ekonomiskās vadlīnijas šajās valstīs. Ir jāpadomā par to, kā pārvērst eh, īstenībā savus apņemšanās, un mums ir jāatbalsta attīstība šajās valstīs uz vietas. Ekonomiskai izaugsmē ir jābūt iekļaujošai, un ir jāveicina arī valsts finansējums, investīcijas, investīcijas veselības aprūpē un izglītībā. Tāpat ir jāparūpējas, lai ekonomika balstītos uz eh, zemām oglekļa emisijām, tātad, lai tā būtu vidē draudzīga un eh, mums ir jāpadomā arī par veiksmīgāku tam eh, finansējumu. Priekšsēdētājs kundze, un vēl tagad daži vārdi par tām diskusijām, kas norisinājās ārlietu padomē šodien. Es neesmu pilnībā eh, apmierināts par to, par ko esam vienojušies, bet mēs runājam par 0,7 IKN kas ir 0,7% IKN, kas ir piešķirami līdz 2015. gadam. Mēs domājam par Eiropas rīcību plānu, kas ir pieņemts 2010. un 2015. gadam. Tāpat ir 12. rīcības plāns eh, attiecībā uz tam, to pieņēma komisija, un padome ir gatava spērt lielus soļus uz priekšu, lai varētu garantēt efektīvu mērķu īstenošanu. Un eh, mēs runājam arī par konkrētiem piedāvājumiem. Protams, eh, ir jādomā par paketes izveidošanu, kas eh, būs pietiekami labs instruments, lai, piemēram, Ņujorkā mēs varētu spēlēt līderu lomu. Šis plāns, protams, nav perfekts, bet tas eh, piedāvā iespēju attīstīties. Un visbeidzot, es vēlējos pateikties referentam un parlamentam par šo ziņojumu. Dank. Paldies, komisārkungs. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms Svensona kungs, divas minūtes lūdzu. Fru talman! Lūdzu, mēdā först tacka. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu pateikties Kešmena kungam par lielisko sadarbības veidu un par sanāksmēm, kas mums bija par šo svarīgo tēmatu. Un bija interesanti, kā bijušiem Zviedrijas parlamentārietiem redzēt šeit Eiropas parlamentā ka tiešām ir centieni panākt vienošanos. Protams, visas politiskās grupas jau nevar vienmēr vienoties, bet uh, eh, Maikls Kešmans teica, ka mums ir vajag vajadzīgi vairāk resursu, tur es viņam piekrītu. Bet uh, mēs nedrīkstam vienmēr tikai uh, ņemt jaunus nodokļus, bet ir jādod uzņēmējiem šajās nabadzīgajās valstīs iespēja, lai viņi varētu radīt darba vietas. Un šeit uh, Kašmēr kungs minēja arī moratoriju. Es tomēr gribētu uzsvērt, eh, kas tiek teikts 47. punktā. Šeit ir aicinājums eh, apkarot diskrimināciju, kas ir attiecībā uz daudzām grupām nabadzīgās valstīs. Priekšsēdētājs kundze, manuprāt, un daudz man piekritīs droši vien, ka tas ir jautājums, eh, par kuru mums vajadzētu aktīvāk runāt Šeit ir runa par 0,7% no NKI. Es e, priekšsādātājs kundz gribētu teikt 1%, tas taču būtu labāk. Bagātajām valstīm ir zināma atbildība, tām ir e, jārūpējas par šādu procentu sasniegšanu. Un vēl priekšsādātājs kundze, es nedomāju, ka būtu īpaši gudri e, tagad pieņemt lēmumu par to, ka valstīm ir jāsasniedz 0,7%, pat ja mēs to vēlētos, jo uh, tas būtu tāds diezgan bezjēdzīgs pasākums, bet priekšsēdētais kundze šie jautājumi ir eh, svarīgi un arī morāli svarīgi. <clears throat> Tie ir viena no svarīgākiem jautājumiem, kas būtu jāapspriež šeit parlamentā. Jo šeit cilvēki iet bojā vienkārši no slāpēm, no bada, un tas taču ir visšausmīgākais, eh, un pret to vajadzētu cīnīties. Paldies, Svensona kungs runāja tautas partijas un demokrātu vārdā, tagad Krēto kundze sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā. Viena minūte, 30 sekundes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau tika uzsvērts, finanšu un uh, ekonomikas krīze, ar kuru mēs saskaramies, ir iespaidojusi dalību valstu apņemšanos attiecībā uz uh, tūkstošgadus attīstības mērķu finansējumu. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka desmit gadus pēc 2000. gada tomēr ir sasniegts progress, lai apkarotu bādu un nabadzību, bet šis progress nav pietiekams. Mēs atpazīstam šos vājos punktus Un Kašmenkunga ziņojums norāda uz veidu, kā darboties efektīvāk, kā neizšķērdēt to, kas mums ir mūsu rīcībā. Mums ir jārīkojas aktīvi un atbilstoši arī tam, ko prasa tirgi. Un es domāju, ka jāuzsver tas, ka vairāk nekā puse no palīdzības tiek nosūtīta uz vismazāk attīstītajām valstīm, jāievēro arī tas, cik sarežģīta ir situācija šajās valstīs un jāievēro arī sieviešu bērnu invalīdu situācija šajās valstīs un labāk jāizvērto šo jūtīgo uh, grupu uh, vajadzības. Šo grupu stāvoklis ir patiesi kritisks, kā jau tika teikts, šī gada uh, septembrī ANO sanāksmē mums būs iespēja uh, runāt par attīstību, par attīstības uh, mērķiem. Kašman ziņojums ir ļoti labi strukturēts. Uh, Tas ir balstīts uz ilgtermiņa attīstību. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, Donskis kungam, liberāļu un demokrāta alianses vārdā. Pus, divi ar pus minūtes, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais Kešmena kungs, uh, godātie kolēģi, lūdzu uztveriet manus uh, komentārus kā papildinājumu un augstu novērtējumu. Tūkstošgadus attīstības mērķi skata cilvēks attīstību 21. gadsimta sākumā, un tāpēc ir ļoti svarīgi nākt klajā ar jaunu perspektīvu tā vietā, lai piedāvā 20. gadsimta perspektīvu. Un mūsdienās mēs redzam, ka nekāda attīstība nav uh, paredzama un pieļaujama bez drošības, tā nav iespējama, un tāpēc mums ir tūkstošgadus attīstības mērķos jāpievēršās uh, Uh, vairāk uh, Dienvidu Austrumāzijai, kur nabadzība ir tieši uh, nedrošības rezultāts, un tur ir arī bērnu darbs un pat verdzība. Uzbekistānā, Turkmenistānā ir autokrātiskie režīmi, un tāpēc tikko izraisījās vārdarbība. Un stab, nestabilitāte un vārdarbība var novest pie tālākas eskalācijas reģionā. Mēs saprotam, ka bez drošības nevar būt arī ilgspējīga attīstība. Turklāt mēs nedrīkstam aizmirst par uh, ekstrēmo nabadzību tādās Eiropas valstīs kā Moldova vai Albānija, vai arī paraudzīsimies uz Ukrainā un Moldovā pastāvošajām veselības problēmām. Tātad 300 cilvēku no 10 tūkstošiem šajās valstīs ciet no tuberkulozes, un šīs valstis tomēr neietilpst vismazāk attīstībo uh, valstu uh, kategorijā, bet tās ir attīstības valstis. Ja tūkstošgadus attīstības mērķi um, neiekļaus uh, visnestabilākās uh, valstis, tad mēs tur nepanāksim uh, pienācīgu sociālo kārtību. Un tāpēc es gribētu lūgt paplašināt mūsu uh, horizontu. Mēs, uh, mums ir. Uh, jāskata arī jaunie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, un uz tiem ir jārēģē. Un visbeidzot, tūkstošgads attīstības mērķi nav nodalāmi uh, no uh, nepieciešamības uh, dot um, mazāk attīstītajām valstīm uh, iespējas pašām attīstīties un nodrošināt savu nākotni. Lielas paldies, kolēģi! Tagad Sargentīnī kundze. Uh, Zaļo un Brīvās Eiropas alianses politiskās grupas vārdā divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, eh, piebalga kungs, es jūs sirsnīgi sveicu šajā zālē. Es eh, labprāt būtu jums blakus redzējis de Guhta kungu, tirzniecības komisāru, jo Eiropas parlamentā mēs tieši tagad mēģinam uh, izvirzīt projektus nākamajiem pieciem gadiem. Uh, Protams, eh, šeit nav iekļaut tūkstošgadus apstīstības mērķi, ko mēs esam solījuši, eh, zem kā mēs esam parakstījušies. Es atceros, ka sazinājos ar cilvēkiem attīstības organizācijās. Viņi teica, ka visā pasaulē valda nabadzība, daudzās valstīs valda nabadzība. Viņi vēlējās nabadzību pārvērst eh, vēsturē, bet šķiet, ka joprojām tā ir nodaļa, kas norisinās tagadnē, nevis pagātnē. Kā mēs varam piešķirt 0,7% no mūsu NKI, mums ir jārunā arī par jaunām finansēšanas formām, par jaunām iespējām, bet tas viss īstenībā kļūst aizvien sarežģītāk, ņemot vērā to, ka ir izraisījusies ekonomiskā krīze. Un par ko mums vēl vajadzētu runāt? Varbūt par cita veida sadzīvošanu citam ar citu, par citu cita veida tirdzniecību. Mums ir jāsaprot, cik daudz attīstības palīdzības ir jāsniedz visā pasaulē. Mums īstenībā vajadzētu būt eh, arī eh, lepniem par to, ka mēs esam lielākā pat, eh, lielākais patērētāja tirgus. Ja mēs, piemēram, tirgotos godīgi, tad varbūt visa šī attīstības palīdzība vairs nebūtu palīdzība. Bet mums īstenībā varbūt šķiet vienkāršāk sniegt šo palīdzību, nevis pateikt, mēs mēs vairs nekonkurēsim ar nabaga zemniekiem Āfrikā. Mums ir jāpadomā arī par iespējām, eh, ka daudzi ir eh, ka daudzi Eiropā, piemēram, izvairās no nodokļu maksāšanas, un ja šie nodokļi tiktu maksāti godīgi, ar tiem varētu piepildīt eh, daudzas naudas lādes Āfrikā. Ko mēs vēlamies sasniegt ar šo rezolūciju? Mums eh, ir jāsaprot, kur paliek mūsu lielie cēlie žesti, ko mēs varam panākt, lai pēc pieciem gadiem patiešām šos mērķus realizētu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji dārgie uh, apmeklētāji Eiropas parlamentā un deputāti. Īstenībā Eiropas parlamentā nav pieņemts aplaudēt, bet, uh, nu, tas ir uh, varbūt kolēģiem tad jāpavēst vēlāk, ka jūs bijāt tik ļoti gandarīti par viņas runu. Uh, tagad uh, ECR grupas vārdā uzstāsies Devas kungs uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu referents ir veicis patiešām izcilu darbu, un viņš ir lūdzis, lai Eiropas parlaments par 100% atbalsta viņa ziņojumu. Un, protams, mēs vēlamies arī uh, gūt patiešām panākums ANO sametā. Es būtu gatavs sniegt uh, atbalstu par 99,9%. Mēs runājam par uh, eh, tūkstošgadus attīstības mērķiem. Kas tad tie īsti ir? Ir astoņi tūkstošgadus attīstības mērķi. Un īstenībā mums vajadzētu šo sarakstu papildināt. Ja saraksts būtu garāks, varbūt mēs būtu sasnieguši dažus no tiem mērķiem, ko cenšamies sasniegt ātrāk. Un vēl Kas vēl ir jāpaturprātā priekšsēdētājs kundze, lai cīnītos pret nabadzību, lai to izskaustu, ir jābūt interesētajām pusēm, lai cilvēkiem kaut kas piederētu, lai viņiem būtu īpašums. Ja jūs dodaties uz ārzemēm, jūs attīstības valstīs redzat eh, ļoti daudz graustu rajonu. Ir simtiem tūkstoši mazo uzņēmumu, dažādas labotos apaudārbnīcas, mazi veikaliņi. Viņi tur pat, eh, piemēram, ceļu malā kaut ko pārdot bagātiem eiropiešiem, kas brauc savās ar uh, klimatu kontroli aprīkotajās mašīnās. Bet visiem šiem uzņēmumiem nav nekādas pievienotās vērtības, viņiem nav pašiem savu kapitālu. Vai mums nebūs? nebūtu iespēja piedāvāt šiem cilvēkiem jaunas iespējas. 9 triljoni dolāru būtu uh, iespējamā, uh, iespējamais aktīvu daudzums. Jā, jā, 9 triljoni. Tas būtu tas, uh, tā naudas summa, ko mēs varētu piedāvāt uh, šo valstu valdībām. Tātad tas ir vairāk nekā par, par ko diskutēts Eiropā, un tas uh, ir, tā ir arī lielāka summa nekā visu um, Tokijas, Londonas un Ņujorkas biržu kopējā vērtība, bet šie uzņēmumi ir ārpus legālās sistēmas, it kā ārpus likuma, un ja mēs tos legalizētu, mēs ātrāk varētu izskaust šo nabadzību. Nu tāda ir dzīve daudzās pasaules daļās. Paldies! Un tagad eh, Cimeras kundze GOE un NGL grupas vārdā uz divām minūtēm. Vielen Dank, Frau. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu pateikties pirmām kārtām Kešman kungam par uh, šo ziņojumu. Attīstības komitejā mēs ar lielu atbalstu to pieņēmām, un es ļoti ceru, ka mums kā parlamentam kopā izdosies pirms padomas sēdes signalizēt, ka mēs uh, ārkārtīgi lielu nozīmi piešķiram tam, uh, respektīvi tūkstošgadus attīstības mērķiem. Un īstenojot tos, jāapzinās tās saistības, kādas esam uzņēmušies, Un arī jāzina, ka uh, šī daļa attīstībai arī ir uh, jāmaksā. Kašmenkungs uh, norādīja, ka mēs kā Eiropas Savienība šeit mīnus 20 miljārdu eiro deficītu esam saskaramies ar to. Un šie tūkstošgadus attīstības mērķi jāpiemēro līdz 2015. gadam. Un mēs nepieļausim, lai šis gadskaitlis vienmēr tiktu tikai atbīdīts ar pamatojumu, ka ir krīzes. Mēs kā nacionālās valsts līdz ar to vairs nu, nevarētu šeit kaut ko atbīdīt. Mums nemaz nav tādas tiesības, bet tas fakts, ka vairāk nekā miljards cilvēku dzīvo nabadzībā un uh, cieši no bada un 1,5 miljārdi uh, nabadzībā. Un ir konstatēts, ka Subsahārā nabadzība vēl ir pieaugusi. Tātad šie apstākļi norāda uz to, ka mums ļoti, ļoti skaidri jānorāda uz to, ko mēs vēlamies. Es ļoti lūdzu kolēģis no konservatīvo frakcijas eh, um, ne uh, eh, vaināt šo uh, ziņojumu ar viņu grozījumiem, jo es domāju, ka šis ziņojums ir tāds reāls eh, apkopojums prasībām, eh, tam, ko apņemamies, un arī eh, spiedienu īstenošanai. Mēs negribētu nekā, neko vājināt. Es dažos soļos būtu gājis pat tālāk. Piemēram, es prasītu, lai mēs nevienu līgumu vairs ne parakstīti, ja tas neatbilst tūkstošgadus attīstību mērķu īstenošanai. Un šeit uh, ir eh, viss tāds skaidrs, mums ir vajadzīga ne tikai attīstības politika kā skaidra un koherenta, bet visai Eiropas Savienības politikai ir jābūt konkrētai apkarojot nabadzību. Priekšsētāji, paldies. Tagad Batena uh, eh, kungs. Uh, Uh, Brīvības un demokrātijas Eiropas grupas vārdā minūte 30. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, uh, jāatcerās, kādi bija 2000. gadā pieņemtie tūkstošgads attīstības mērķi. Mēs varbūt esam pārāk attālināti no realitātes, cerot, ka šos mērķus ir iespējams sasniegt 2015. gadā ir jāņem vērā, ka arī laika termiņš bija pilnīgi nereālistisks un, protams, arī finansējums joprojām ir nozīmīgs faktors. Kur ir šis finansējums, no kurienes tas nāks? Ļoti daudzas Eiropas Savienības dalību valsts, arī Lielbritānija, atrodas uz bankrota robežas un eh, tikai uh, nozīmīgs valsts. Uh, izdevumu samazinājums varēs kaut ko uzlabot. Mums ir jāsaprot, ka ir ārkārtīgi daudz trūkumu, un, lai tos pārvarētu, ir jāstimulē pasaules tautsaimniecības. Mums Protams, vajadzētu padomāt, kā atvieglot dzīvi tiem uzņēmumiem, kas joprojām gūst pēļņu, nevajadzētu tiem uzlikt vēl papildus nodokļu slogu un vienkārši tos padzīt ārpus Eiropas Savienības. Mums vajadzētu padomāt par protekcionistiskiem pasākumiem, kas joprojām, eh, zināmā, tādā neizdevīgākā situācijā atstāja nabadzīgākās pasaules valstis. Mums vajadzētu samazināt birokrātisko slogu, lai tas eh, negultos kā milz nasta uz eh, uzņēmumiem. Mums ir jāpadomā, lai arī grīdīgi Grieķija, Itālija, Portugāle, eh, Spānija varētu atgriezties pie lielām eh, valstīm, kam ir stabili izaugsmas rādītāji. Un, protams, mēs darīsim visu iespējamo, kas mūsu rīcībā. Paldies! Eh, Turpin priekšsēdētāji tagad izteiksies nākamie runātāji. Pirmais Fīsas kungs uz divām minūtēm. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Augsti godātie deputāti, cienītās deputātas, nabadzības apkarošana, tūkstoškans attīstības mērķi, šiem mērķiem būtu mums, mūs visus jāvieno. Un man ir ļoti žēl, ka, te, ka tiek pieminēti daži tādi temati, par kuriem būs sarežģīti rast vienošanos, piemēram, uh, aborti kā dzimstības uh, kontroli, daži ekonomiski jautājumi, piemēram, uh, uh, valūtas nodoklis un transakciju ieviešanas, uh, transakciju nodoklis. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kas ir tādi ļoti sarežģīti, būtu ļoti sarežģīti dažas no nodokļiem ieviest un arī uh, kontrolēt, uh, kā tie tiek vispār maksāti. Nevajadzētu pievērsties šiem finanšu blokiem. Mums vajadzētu drīzāk. Uh, paraudzīties uz tiem pozitīvajiem punktiem, kas ir šajā ziņojumā. Daudzi eh, ļoti labi punkti ir šeit, bet daži ir tādi, ka mēs nevarēsim starp atsevišķām politiskām grupām vienoties. Paldies! Nākošais runātājs sasalīkums minūte 30. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, eh, komisāra kungs. Un paldies arī Kešmena kungs. Paldies par jūsu darbu. Jūs atgādājāt runājāt, ja atgādinājāt, cik ļoti nozīmīgi ir šī galotņa tikšanās Ņujorkā, kas notiks. Un šeit Eiropai ir iespēja kā tādam vienam spēcīgam spēlētājam uzstāties attīstības jomā, jo dati ir ļoti satraucieši. 2009. gadā miljards cilvēku cieta badu un ekonomiskā krīzes situācija pasliktināja. Bez tam arī klimata pārmaiņu sekas e, ir ļoti kaitīgas. Tās viss sāsina tā problēma apjomu, kas nu praktiski tagad e, kļūst nekontrolējams. Līdz ar to šie mērķi, ko nosprādām 2010. gadam, bija ambiciozi, bet uh, tikai ar. Uh, donoru valstu palīdzību ir iespējams tos sasniegt. Dažas Eiropas valstis uh, atpaliek uh, no uh, ah, solījuma pildīšanas. Piemēram, Itālija, mans pārstāvētā valsts, 0,16% no uh, ah, NKI ir sniegusi, un mums vajadzētu to noteikt kā saistību visām valstīm, ka 0,7% no NKI līdz 2015. gadam sasniedz kā maksājumu. Tas tika noteikts arī Eiropas komisijā. Visām valstīm vajadzētu apzināties šo morālo apzi atbildību un arī politisko atbildību. Šī ir jāapzinās. Kašmenkunga darbs padara iespēju uh, aizstāvēt cilvēku cieņu. Paldies. Nākošā runātāja Keller kundze, minūte 30. Tūkstošgads attīstības mērķi, protams, nav perfekti, bet eh, tomēr tie pieprasa progresa sasniegšanu, un tos ir iespējams izmērīt. Un mēs saprotam, ka tagad neesam avangardā, tādēļ vajadzētu ieguldīt papildus pūliņus. Eiropas Savienības institūcijas, tajā skaitā arī parlaments, var darīt daudz vairāk, lai varētu sasniegt šos mērķus. Piemēram, mēs varam izmantot zivsaimniecības politikas reformu, lai atbalstītu zvejniekus attīstības valstīs, nevis, piemēram, atbalstītu industrializētus zvejniecības uzņēmumus. Mums ir jāizteno KLP reforma, lai varētu parūpēties par ilgspējīgu lauksaimniecību, un mēs varētu pielikt punktu akta, jo jāņem vērā, ka komisija vēl joprojām nav piedāvājusi pierādījums, ka tas zināmā mērā apgrūtina piekļuvu medicīnai un apgrūtina arī eh, zināšanu pārnesi. Un, protams, mums ir jāievēro arī sieviešu tiesības. Visi šie piemēri pierāda, ka attīstības politika ir kas vairāk, nevis tikai tāds maz ierobežots lauciņš. Es domāju, ka visas attīstības politikas aspekts var atrast visās parlamentu komitejās, un mēs to ļoti labi apzināmies. Bez politiskās saskaņotības, uh, lai varētu garantēt attīstību, kā tas ir minēts 208. Lisabonas līgumā, mēs netiksim nekur par tālu. To noteikti vajadzētu paturēt prātā tad, kad mēs um, palaidīsim darbībā, tātad, kad sāks um, savus aktivitātes ārējās rīcības dienests. Un mums ir jāpadomā arī par uh, tiem, tām saistībām, ko uzņemsimies pēc tūkstošgadus attīstības mērķu, it kā termiņa sasniegšanas. Paldies, Urokungs, vienu minūti. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Dargie kolēģi, ļoti žēl, uh, konstatēt, ka divas trešdaļas eh, no tā, kas ir noteikts, nav uh, sasniegts. Un tas nav sasniegts šajos uh, eh, tūkstošgadus attīstības mērķos. Protams, ka mēs esam krīzes laikā, bet nu mazākais būtu prasīt, lai attīstītās valsts Eiropas Savienībā tur savus solījumus pret attiecībā uz nabadzīgām valstīm un piešķir 0,7% no uh, NKI attīstības palīdzībai. Un bez tam uh, noslēgtajos līgumos starp Eiropas uh, Savienību un AKK, un es ļoti labi pārzinu šo uh, jomu. Pārāk liela maksājuma daļa ir uh, veltīta um, tikai tirdzniecībai un netiek ar, uh, pie. Uh, Iznot tie mērķi, kas būtu domāti attīstībai, mums ir nepieciešama tāda izlīdzināšanas politika. Uh, ir uh, šo līgumu ietvaros uh, jādarbojas tā, lai atbilstu uh, tūkstošgads attīstības mērķiem. Paldies! Nākošais runātājs Prēdis Kungs, 2,5 minūtes. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să... Priekšsēdētājs kundze. Sākumā es gribētu pasvietrot to, ka ir ļoti uh, nozīmīgi uh, ka Eiropas Savienība šajā Ņujorkas pārskata konferencē pieņemtu konkrēt, kon, konkrēts lēmums un iesaistītos, lai tie uh, tiktu pieņemti. Un mums jāatbalsta ir tie, kas ir vissliktākajā situācijā visā pasaulē. Padomas secinājumi, ko pieņēma šodien, ir uh, nepietiekams solis pareizajā uh, virzienā. Uh, Mums jāapkaro nabadzība un jāpaliek ticamiem partneriem, kas ir noteikti tūkstošgadus attīstības mērķiem. Tas nosaka to, ka mums ir jāatrod ne tikai jauni resursi attīstības palīdzībai, bet arī jāīsteno tādas politikas, kas šos mērķus pārvērst konkrētos soļos. Mums ir nepieciešama sistemātiska pieeja, kas balstītos uz cilvēku uh, tiesībām, jāatbalsta arī uzņēmumi, lai sasniegtu tūkstošgadus attīstības mērķi. Par uh, cilvēktiesībām. Solidaritātes mehānismi ir ļoti uh, nozīmīgi, lai palīdzētu tiem, kas dzīvo nabadzībā un lai sasniegtu tūkstošgadus attīstības mērķis. Es vēlos vēl pasvītrot, ka ir daži tādi problemātiski punkti Kašman ziņojumā. Uh, Tautas partijas skatījumā nodoklis līdzīgs Tobina nodoklim, kāds tiek prasīts astotajā punktā. Tā ir tāda ideja, ko mēs diez vai varam akceptēt. Un tad vēl arī 13. paragrāfs. Ir uh, grūti atbalstīt to iesaistoties šajās diskusijās. Uh, Uh, jo šeit tiek uh, aicināts no jauna rīkoties, lai norakstītu visvairāk, uh, vismazāk attīstīto valstu parādus. Tagad nākošais punkts par domas brīvību. Es domāju, ka nav īsti pareizi uzspiet risinājums abortu jomā valstīm. Paldies! Nākošais runātais Noiserkungs vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze. Kolēģi un kolēģis Tūkstošgadus attīstības mērķu sasniegšana 2015. gadā ir izšķirīgi atkarīgi no tā, cik daudz naudas bagātās rūpnieciskās valstis uh, veltīs, lai apkarotu nabadzību, badu, malāriju, eids uh, un citas problēmas. Mūsu secinājumi ir ļoti eh, tādi skadri. Mūsu solījumi netiek ieturēti. Pirms uh, finanšu krīzes Eiropā bija bagāts rūpniecisks valsts. Uh, kas uh, solīja 50 uh, miljardus uh, eiro, bet būs stipri mazāk, uh, 36 tiks uh, piešķirti. Un arī šis pakāpeniskais plāns, pēc kura <clears throat> bagātās valsts solīja 0,7% no NKI izdot attīstības palīdzībai, arī tas netiek pildīts ir labi piemēri, pieņem, piemēram, mana valsts Vācija nav īpaši labā situācijā, mums vajadzētu sekot citu valstu, piemēram, Zviedrijas, Luksemburgas, Bēļģijas, Īrijas, Lielbritānijas un Spānijas. Paldies, priekšsēdētāji. Gerero kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, Kešmen kungs. 2000. gadā mēs definējām tūkstošgadus attīstības mērķus un noteicām, kuros virzienos jāstrādā, lai samazinātu nabadzību, lai samazinātu nevienlīdzību. Bet būtiski ir tas, lai mēs nospraustu konkrētus mērķus, lai panāktu dinamisku attīstību visā pasaulē. Tas ir attiecināms arī uz nevalstiskajām organizācijām un attīstības valstīm. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu, bet nepietiekam. Un krīze atkal ir novedusi pie tā, ka atkāpjamies. Pirms pāris minūtēm mēs eh, no eiroskeptiķiem un egoistiem eh, dzirdējām, ka mēs esam atgriezušies pie realisma. Jā, protams, labi, realisms eh, šodien ir saistīts ar to, ka mēs pievēršamies reālai attīstībai un situācijai. Pasaulē mums jāatbilsta ir padomi, Un komisija arī šodien eh, secinājumos tika noteikts, ka mēs 2015. gadā šos mērķus varam sasniegt. Paldies! Priekšsēdētāji, tagad brīvā mikrofona procedūra. Daži runātāji jau ir pieteikušies. Pirmais runātājs Nikolesko kungs, viena minūte, lūdzu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt par 22. Uh, pantu uh, šajā ziņojumā, un šeit tiek runāts par mm, to, ka uh, es iespējami drīz aicinu izbeigt lauksaimniecības eksporta subsīdijas un citus kaitīgus mūsu lauksaimniecības politikas aspekts. Bet tas nav atbalstāms, jo tagad mums ir smaga ekonomiskā krīze. Uh, un cenas ir uh, burtiski ekstrēmas. Um, Eiropas Savienības lauksaimnieki cieši arī no šiem augstajiem kritērijiem un arī dzīvnieku labturības noteikumiem. Un līdz ar to viņas atrodas tādā nelabvēlīgā situācijā salīdzinot ar ārējo konkurenci. Es domāju, ka nedrīkst eh, atteikties no subsīdijām, un es aicināšu kolēģis balsot pret. Paldies. Magines kundze, vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze. Paldies! Es vēlos pateikties arī referentam Kašman kungam par ziņojumu sagatavošanu, un viņš arī to ļoti labi prezentēja. Esmu īpaši pateicīga par 48, eh, 49 un 50 punktu. Tur ir runāts par pārtikas nekaitīgumu. Es domāju, ka paskaidrojums īstenībā ir daudz spēcīgāks nekā attiecīgie punkti. Mēs Eiropas Savienībā sastopamies ar patiesām problēmām. Mēs aizvien vairāk, eh, aizvien mazāk iztērējam mūsu attīstības budžetu, lai, piemēram, varētu finansēt uh, lauksaimniecību. Ja mēs runājam par 2009. gadā pieņemto rezolūciju par pārtikas nekaitīgumu, elastīgumu. Attīstības palīdzība, kas ir paredzēta uh, lauksaimniecībai, pa, tika pazemināta no 17% uz 3%. Varbūt, ka komisija mums varētu pastāstīt, ko tā ir nolēmusi darīt, lai kaut kādā veidā šo situāciju uzlabot. Un tāpat vajadzētu arī piespiest, lai valdības Āfrikā atzītu, ka bats ir pastāvoša problēma un cilvēku lauksaimniecības uh, instruments varētu patiešām izmantot, lai cētu savu labklājību. Un, protams, mums ir jāzina, jāsaprot, ka eksporta atlīdzības nerada problēmu. Lielas paldies turpin priekšsēdētāji, un tagad ar Sēnisa kungs lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos sveikt Kašmanu kungu un izteikt viņam arī pateicību par lielisku veikto darbu. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šo ziņojumu un arī raidīt pareizo signālu dalību valstu virzienā, proti, lai tās arī uzņems savu atbildības daļu, uh, palīdzot solīt pa solītim sasniegt uh, tūkstošgadus attīstības mērķus. Protams, ekonomiskā krīze skar mūs visus bez izņēmuma, bet attīstības valstis tā skar vēl smagāk tās valstis uh, saskars ar vēl augstākiem nabadzības rādītājiem un krīzes izpausmes viņus uh, vienkārši pātago ļoti smagi. Un, protams, tas attīstības valstīm traucē uh, sasniegt uh, tūkstošgads attīstības mērķus. Un klimata pārmaiņas, kas ir izraisījušās industrializētajās valstīs, arī uh, apdraud šo cilvēku veselību, viņiem nav piekļūst tīram ūdenim un uh, viņi sastopas ar citām veselības problēmām. Mums vajadzētu palīdzēt šīm valstīm, jo šie cilvēki cilvēki ļoti smagi cieši no klimata pārmaiņām, un, protams, tādā veidā mēs varētu arī labāk sasniegt tūkstošgadus attīstības mērķus. Esmu ļoti gandarīts par to, ka komisija ir apņēmusies atbalstīt šos priekšlikumus. Paldies! Un tagad Silvestris kungs, protams, arī viņam vienu minūti bez izņēmuma. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es vēlējos pateikt Man ir grūti sakot tam, kam teica Kašmankungs. Viņš teica, ka visām politiskajām grupām varbūt vajadzētu atmest uh, savas politiskās domstarpības, bet mēs šeit runājam arī par ideoloģiskiem elementiem. Piemēram, 42. punkts - ģimenes plānošanas atbalsts. Viņš šeit mēģina uh, iedzīvināt kaut kādus principus, ko nav iespējams atbalstīt. Mēs nevēlamies iejaukties eh, cilvēku ģimenes dzīves plānošanā. Tagad ar ziņojumu palīdzību mēs vēlamies tomēr to darīt un vēlamies valstis mudināt, piemēram, eh, finansēt abortu. Mēs nekad neko tādu nevarēsim atbalstīt. Mēs nevēlamies, lai mēs eh, ekonomiskos mērķus nosādīt augstāk par visu, arī bradājot pa eh, morāliem principiem. Paldies, tagad papa Nikolau kungs uz vienu minūtu priekšsēdētā atvainos, ka varbūt eh, neizrunāju vārdu pilnīgi precīzi. Nu, jūs beigās tomēr izrunājāt labi, saka papa Nikolau kungs, liels paldies, Vils, paldies arī Kašman kungam par lieliski veikto darbu, dargie kolēģi! Eh, neveiksmi tūkstošgadus mērķu sasniegšanā eh, mums ir jāanalizē ļoti smalki. Un, protams, arī vairākas dalībvalsts ir eh, cietušas neveiksmi. E, ekonomiskā krīze, protams, mūs visus šausta pietiekam spēcīgi, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Ja mēs runājam par vidusposma attīstības palīdzības sniegšanu attīstības valstīm, arī tas ir mērķis, kas mums visiem ir jāuzskata par uh, viena no galvenajiem baušļiem, un mēs vēlamies paaugstināt šo attīstības palīdzības apjomu. Tātad mēs runājam par 0,56%, bet uh, īstenībā tagad palīdzība tiek sniegt 0,34% apmērā no NKI. Līdz ar to šeit rodas tāda dilēma, kā mēs varam palīdzēt šīm valstīm, kā varam mobilizēt savus spēkus uh, labāk, un vai mums vajadzētu mēģināt šo valsti, uh, šo naudu, piemēram, ņemt no kaut kādām konkrētām budžeta pozīcijām Eiropas Savienībā. Mums ir jāpadomā arī par attīstības loģiku, jāpadomā par to saskaņotā veidā un nevis tikai jāreklamē uz tādām epizodiskām problēmām. Paldies tagad Obermaier kungs. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Tūkstošgads attīstības mērķi, protams, ir jāuztver nopietni. Mēs vēlamies palīdzēt nabadzīgākajiem valstu reģioniem. Un, protams, ja šiem cilvēkiem uh, ir grūtības saglabāt savu dzīves eksistenci, mums ir jāpalīdz tā saglabāt. Ļoti daudzās valstīs cilvēki sastopas ar um, veselības problēmām, it īpaši mātes un maz bērni. Mums ir jāparūpējas arī par uh, piekļuvu medikamentiem un no otras puses attīstības palīdzībai ir uh, uh, jāpapi, jātiek papildinātai arī ar sadarbību. Mēs sagaidām, lai attīstības palīdzības saņēmieni mums sadarbotos un arī uzņemtu atpakaļ nelegālus imigrantus savās izcelsmes valstīs. Ir jāpadomā arī par uh, līdzekļu ilgspējīgu izmantošanu un nevarētu pieļaut iz, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un to, ka šie līdzekļi to izmantojums nav izsakojami. Uh, Mums ir jāsaprot, eh, ka ja šīs valstis eh, finansējumu arī izmantos saškatāmā veidā, mums būs pēc iespējas ilgāk iespējas sniegt viņiem šādu palīdzību. Liels paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad noslēgumā eh, došu vārdu. Kalembaks kundze, paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos arī pateikties Kašman kungam attīstības palīdzība un cīņa pret nabadzību īstenībā tā nevarētu būt tāda pabalstu sniegšanas politika, tāda kā grāši nabagiem. Nē, mums ir jārunā par tādiem priekšnosacījumiem, uz kuriem ir iespējams paļauties, kas ir caurskatām un ilgspējīgi, kas cilvēkiem sniedz iespēju pašiem uzbūvēt cilvēku cienīgu eksistenci un iespēju pašiem sev apgādāt. Uh, Mums eh, ir jārunā nevien par skaitļiem, mums ir jāsaprot, eh, ka aiz katra skaitļa stāv individs, eh, cilvēka liktenis. Mēs nevaram visu laiku tikai atrast jaunus iegānstus un problēmas, kādēļ neesam paši pildījuši savus dotos solījumus vai negribam tos pildīt. Savu enerģiju mums vajadzētu izmantot liederīgāk, piemēram, izsakot priekšlikums par to, kā finansēt attīstības um, palīdzību. Tā, jā, kontekstā runājot arī par transakciju starptautisko nodoklu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāja. Un tagad došu vārdu piebalgu kungam, lūdzu. Paldies. Nu, šīs debats patiešām bija ļoti intriģējošas. Es tikai uh, reaģēšu uz dažiem izteikumiem. Uh, man šķiet, ka šeit ir nepieciešams veikt precizējums. Tūkstošgadas attīstības mērķus ir iespējams sasniegt, un mums tie ir jāsasniedz. Un es to saku ar pilnu atbildību. Tas nav tikai mans viedoklis. Tāpat domā arī apvienotās uh, nācijas un arī attīstības pasaule. Mums noteikti ir jāveic progress šajā jomā. Uh, Mums ir e, jāgarantē 0,7% e, apjoms no NKI, protams, e, dalību valsts tas ir dalību valstu suverenitātes jautājums, vai tās sniegs šādu budžetu palīdzību, bet ja mēs viņiem nepalīdzēsim, kas tad to darīs? Mums ir jāatskaitās un jāņem vērā, ka Eiropas parlamentam šeit ir patiešām daudz kompetenci, mums nevajadzētu savu spēku novērtēt pārāk zemu. Es uzskatu, tas patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgi un mums tas ir jāpaveic. Tāpat es uzskatu, ka mums ir jāspēcina savas attīstības ar lejasakārs valstīm. Es zinu, ka uh, jūs esat pieredzējuši daudz vilšanos, bet es nesen uh, veicu uh, šos jaunos uzdevumus un iepazīstoties ar šo valstu grūto pagātni, koloniālismu laikmetu, brīvības atgūšanu un uh, citā, citiem fenomeniem, es uzskatu, ka Lejas Sahāras reģionam ir jāpievērš īpašu uzmanību un par to ir jārūpējas īpaši rūpīgi. Protams, mums ir jāapzinās, ka Eh, vispārējo preferenču sistēma nepalīdz iesaistītajām valstīm. Tādēļ ir jāparūpēs par ilgspējīgu reģionālo tirdzniecību. Mēs vēlamies radīt godīgas tirdzniecības uh, schēmas, eh, veicināt investīcijas, bet ir jāparūpējas galvenokārt par reģionālās tirzniecības veicināšanu. Tieši šajā virzienā mums vajadzētu strādāt. Un kopīgi ar tirzniecības komisāru esmu apņēmies strādāt pie šī jautājuma. Viņš eh, nesen bija attīstības eh, komisārs un proti šis jautājums ir ļoti tūs viņas sirdī. Es uzskatu, ka zināmā mērā eh, arī G20 ir jāuzņems atbildība, lai izveidotu eh, globālu sistēmu, kas varētu palīdzēt izvairīties no nodokļu nemaksāšanas. Tāpat daudz uzmanības mēs pievērs, pievērsam arī eh, īpašuma reģistrācijas sistēmām, jo bez eh, šāda veida sistēmas ieviešanas nav iespējams eh, sasniegt izaugsmi. Ja mēs runājam par pārtiks nekaitīgumu, Protams, mēs eh, savas politikas ietvaros tam arī pievēršamies, bet eh, daļa no finansējuma, kas veltīta pārtiks nekaitīgumu garantijai, nonāk arī budžeta atbalsta kasē. Mums jāpadomā, kā to varētu šeit atspoguļot, un ar pārtiks instrumentu izveidi mēs jau esam darījuši kaut ko lietas labā. Un noslēgumā es vēlētos Eh, lūk to pašu, ko teica Kašmena kungs. Tā tad nevajadzētu ļaut šeit dažādu politisko grupu ambīcijām ņemt virsroku. Eh, tā tad eh, izvairīsimies no klišejām sadarbosimies eh, pāri politisko partiju robežām, un ja Eiropas parlaments eh, sniegs atbalstu šim ziņojumam, tad visai kopienai, kas vēlas sniegt attīstības palīdzību nabadzīgākajām valstīm, būs vieglāk to veikt, un mūsu darba kārtība būs veiksmīgāka. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies komisāru kungam, un tagad došu vārdu Kašman kungam, mūsu referentam. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies komisāru kungam par noslēgumu vārdiem. Es jums varu pilnīgi piekrist. Šīs bija patiešām intriģējušas debates, es vēlējos pateikties ēnu referentiem, un man patiešām bija liels prieks eh, sadarboties ar Donskisa kungu, Cimeres kundzi un visiem pārējiem. Diemžēl mana atmiņa tagad man ir pievīlus, un es neatminos visus vārdus. Nu, jā, tas ir. Eh, tā ir tāda eh, vecuma, eh, tas ir vecuma trūkums, un es varbūt nevēlos tagad dzīvot daudz ilgāk un piedzīvot vēl vairāk nabadzības, vairāk nelaimes, vairāk mirstības. Es vēlos, lai tūkstošgads attīstības mērķi piepildītos tiem, kas izteicās, es vēlējos teikt ar zinām atturību. Tā tad nepa, nevērsīsimies pie mūsu pilsoņiem un neteiksim, mēs cietām neveiksmi, mēs nevarējām nobalsot par šo ziņojumu, jo tur bija daži elementi, kas man nebija pieņemami. Nu, kādu veidu signālu tas raidīs? Ko tas pateiks cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, bez piekļuvas ūdenim, bez piekļuvas ap, veselības aprūpē, izglītībai, bez piekļuvas normālai cilvēku cienīgai dzīvei? Bet kaut kur debatēs Brīselē, nu, mēs šeit ieraudzījām tādus elementus šajā ziņojumā, kas mums neļāva darīt to, kas bija jādara pasaules lielākās daļas labā. Es vēlējos kolēģiem pateikt, rītdien balsojumā lūdzu balsojiet par šo ziņojumu, ne jau manis dēļ, jo Maikls Kašmans dosies atpakaļ uz māju, kur viņam vienmēr būs pieejams silts augsts ūdens, es varēšu doties uz slimnīcu, ja tas būs nepieciešams, nu, un iespējams, ka uh, vecumdienās es sirkšu no amnēzijas. Bet padomājiet par sievietēm un maziem bērniem, par sievietēm, kas mirst dzemdībās, padomājiet par bērniem, kas mirst no malārijas, no caurējas, no HIV vai no tuberkulozes, padomājiet par jaunām sievietēm, kas nevar uh, baudīt izglītības priekšrocības, kas nevar uh, cerēt uz labāku dzīvību. Nedomājiet par mums šeit, padomājiet par tiem tur ārā. Paldies! Grazie, la diskusione è chiusa. Paldies! Līdz ar to uh, diskusijas ir pabeigts, balsojums notiks rīt. ora l'ordine del giorno Un tagad saskaņā ar darba kārtību ieteikums otrajam lasījumam.